Okay, colleagues. Kolēģi, sāksim ar balsu skaidrojumiem. Sāksim ar Grīzvekas kundzes ziņojumu. Pirmais runātājs - Devas kungs. Vienu minūti, lūdzu, atgādinu katram tikai vienu minūti. Devas kungs. Mr. Deva. Devas kungs. Mr. Deva. Devas kungs. Ja jūs vēlaties, dod jums vārdu, ja nē, varat arī neizteikties. Priekšsēdētājs kundze, viena no svarīgākajām lietām, kas e, izriet no mūsu juridiskajām tradīcijām Lielbritānijā, ir Magna Kartā, tradīcija. Proti, nevienu netiesā un nearestē bez uh, pamatota iemesla, un nevienu nevar turēt cietumā ilglaicīgi bez pamatota iemesla. Šīs tradīcijas, kuras uh, ievēro visi, pat monarhi, un kas ir bijušas uh, tiesību pamatā un ir bijušas viena no svarīgākajām daļām mūsu juridiskajā sistēmā, ir šī nevainīguma prezumcija. Tātad visi tiek uzskatīti par nevainīgiem, līdz tiek atzīti par vainīgiem. Ja mums ir atšķirīga struktūra, tad valsts kļūst par dominējošo partneri, un pilsoni savukārt kļūst par uh, mazākumu partneri šajās attiecībās valstī ir jāpierāda, ka jūs esat vainīgs, un ja tā nav, tad, eh, tad, tad jebkurā gadījumā pilsoņu tiesības ir jāskata par primārajām. Morvai kundze. Köszönöm szépen az ártatlanság. Eh, Paldies. Nevainīguma prezumpcijas ziņojums ir ļoti nozīmīgs. Es balsoju par. Uh, Tas ir būtiski tāpēc, ka nevainīguma prezumpcija ir ļoti uh, svarīgs princips pilsoņiem. Te ir runa par individu, par pilsoņu aizsardzību no pārliecīgas varas. Jo īpaši būtiski tas ir tad, ja eh, tiesas prāva vai arests Um, notiek sakarā ar politiskiem motīviem. Pašlaik Ungārijā ir daudz šādu lietu un ļoti un gribu piemin, pie, pieminēt Ištvana Bekas lietu. Šeit nevainīguma prezumcijai ir ļoti liela nozīme. Uh, Pierādījums logam ir jāgulstas uz varas iestādēm. Varas iestādēm ir jānodrošina vajadzīgie pierādījumi uh, individa vainai. Uh, Līdz šim tā nav noticis. Individu arestēšana vai turēšana cietumā, diemžēl runātāja tiek izslēgts mikrofons. Paldies, tagad pospešila kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es balsoju par šo ziņojumu. Vakardienas debatēs es skaidroju, kāpēc, manuprāt, ir būtiski nodrošināt vienotu uh, procesālo kodeksu Eiropā. Mums ir vienotais aresta orderis, bet uh, man nebija laika pateikt to, ka ir ļoti labi, ka šis projekts ir pieņemts Eiropas parlamentā variantā, proti šeit ir uh, dzēsti vairāki trūkumi, kas bija padomas priekšlikumā. Proti, nevajadzētu būt nekādiem izņēmumiem principā, ka uh, tieši prokuratūrai un valstī ir jāuzņemas pierādījums sloks. Es nezinu, kāpēc komisija gribēja uh, likvidēt šo būtisko principu. Tāpat ir detalizētas vairākas e, termina interpretācijas, un es uzskatu, ka parlamenta versija ir noteikti daudz labāka. Mamikina kungs nevainīguma prezumpcija ir viens no vissvarīgākajiem jurisprudences stūrakmeņiem tā ir tiesiskā bībele un faktiski šis princips funkcionē visā pasaulē. ideja ir galvenā un šī ideja jāizteno un es atbalstu un balsoju par atbalstu šodienas lēmumu un jāsaka ka spēka pielietošanas nepieļaujamība kriminālu procedūru īstenošanas laikā nepieļaujamība raksturo cilvēku kā noziedznieku publiski vai masu mēdījos un tas fakts ka tieši apsūdzības pusei jāpierāda tiesātā vaina tas ir eh, absolūtas tiesības apsūdzētajam atrasties tiesas zālē procesa laikā šo principu turpmākā vispārēja sekmēšana nepieciešama mūsu kopienai. atkārtošos ka es balsoju par un tas palīdzēs mūsu vērtību reālajai īstenošanai pastiprināšanai jo tiesiskums ir jebkuras veselīgas valsts un sabiedrības īpašībā. paldies! You, Kelly. Kelly kungs, es balsoju par šo ziņojumu, un es esmu priecīgs, ka vairums no deputātiem arī balsoja par šo ziņojumu, tāpēc, ka šis priekšlikums ir ļoti pamatots. Tas neļauj valsts uh, iestādēm sniegt informāciju, tad, ja tas uh, grautu nevainības eh, prezumcijas eh, nevainības eh, principu. Un ir paredzēts, ka vaina jāpierāda ir apsūdzētāju pusē, un tas arī paredz, ka nevar pieņemt lēmumu, spriedumu, nesot klāt apsūdzētēm. Tas veicinās godīgu, taisnīgu tiesu sistēmu un to, ka process tiek īstenots eh, skaidrā, eh, demokrātiskā veidā. Un tas arī ataino Eiropas Savienības vērtības, ka mēs ievērojam visu cilvēku, cilvēku tiesības. Paldies. Paldies, Hanankungs, lūdzu. Paldies. Priekšsēdētāji. Pirms 800 gadiem mēs ieviesam habeas corpus principu, ka jūs nedrīkst aizturēt vai arestēt nepamatot. Un tagad Eiropas krimināla tiesību sistēmas izveidas vārdā un uh, uh, Eiropas uh, aizturēšanas ordera vārdā šis princips tika atcelts. Es biju klāt, kad. Uh, Es esmu redzējis, ka divus gadus cilvēks, kur uh, vienkārši tika sajaukta viņa identitāte, tika turēts Grieķija apcietinājuma deviņas mēnešus no tā pilnīgi, pilnīgi uh, nepieņemamā vietā. Kaut arī bija skaidrs, ka uh, visa tā lieta bija safabricēta, tas ir pilnīgi nepieņemami var tikai secināt, ka process ir sots. Un tagad Magna Harta. Kāda dienā eh, dzirdēt to, ka mums Eiropas Savienības sniegs nevainības prezumciju, tas ir vienkārši apvainojums. Paldies, Hanan kungs. Polčo kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos minēt to, ka pagājušajā gadā apritēja 800 gadu kopš Magna Harta libertātuma pieņemšanas. Un mums, kā parlamentam, bija būtiski uzsvērt ne tikai godīgas tiesas un godīgu, godīgu kriminālu procesa uh, principiem, bet arī uz procedurāliem noteikumiem, kas ir šī procesa sastāvdaļa. Dažās valstīs Šie principi ir darbojušies gadsimtu gaitā un nav iespējams vājināt zināmas tiesības un garantijas, ko sniedz cilvēktiesību konvencija. Un pat tās garantijas, kas gadsimtu gaitā ir iesakņojušās ir godīgu kriminālu procesu sastāvā. Paldies, tāpēc balsoju par. Paldies, un tagad pārējiem pie Fordas kundzes ziņojuma individuālajā aizsardzības līdzekļa. Mamīkinkungs pirmais. Kundze. Kopienas mērogā legāla sistēmā individuāla aizsardzības līdzekļu atrašanai vienota tirgu darbojas jau vairāk nekā e, gadsimta ceturksnī. Tomēr skaidrs, ka ņemot vērā, ka cik tālu kopš tūkstoš deviņsimt astoņdesmit devītā gada nonāca gan savienības likumdošanas šai jomā gan arī ial tehniska attīstība skaidrs ka viennozīmīgi pienācis laiks modernizēt padomes direktīvu kas arī regulē ial laišanu eiropas savienības vienotajā tirgū. es atbalstu šo ievirzi jo individuālās aizsardzības sistēmām kuras aktīvi pielieto ne tikai profesionāli piemēram ugunsdzēsēji vai karavīri bet arī citi cilvēki kam kāda iemesla dēļ tas kļuva nepieciešams jāatbilst virknei dažādu noteikumu pirmkārt kvalitātes un pielietošanas ziņā. līdz ar to es apsveicu šo priekšlikumu eh, eiropas parlamenta un padomes regulai kuras mērķis ir sekmēt šos ial izmantošanas aspektus un atkārtošos ka nobalsoju par. paldies! Kēlī kungs, lūdzu. Paldies, priekš... Paldies priekšsēdētāji. Es arī balsoju par šo ziņojumu. Protams, referenta Viki Forda ir paveikusi lieliski darbu un viņa ir pelnījusi uzslavu par šo darbu. Esmu priecīga, ka tagad būs uh, atbilstības novērtējums paredzēts un uh, tāpat ir jābūt kontaktdatiem mūsu produktu, lai, lai varētu to izsekot un lai tas atbilst standartiem. Es pilnībā atbalstu arī referents aicinājums uh, attiecībās dažādiem pienākumiem importētājiem, piemēram, tās valsts valodas lietošana, kurā tiek ievest šis te produkts, jāizmanto tāda valoda, kas ir patērētājiem vienkārši saprotam, tāpat arī jābūt detalizētām instrukcijām. Un būtiski ir arī tas, ka ir ražotājiem jānodrošina, lai šīs instrukcijas būtu saprotamas un lai varētu tāpat arī pārliecināties, ka uh, tas, eh, ka šī ierīce atbilst eh, standartiem. Caurskatāmība ir ļoti būtiska, lai nodrošinātu Eiropas Savienības maksimālo aizsardzību personālo aizsargu um, ierīču kontekstā. Paldies, Hanan kungam vārds. Viņš ir aizgājis, tāpēc Palčaka kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji, ka devāt vārdu. Tas ir fakts, ka personiskā aizsardzība iet roku rokā ar tehnoloģisko attīstību un uh, pastāv gan iespējas, gan riski, kas ir saistīti ar uh, eh, iekšējā tirgus principiem. Noteikumu uzlabošanai būs uh, ietekme uz gan juridisko personu, gan individu uh, finansēm eh, darba vietā. Es esmu atbalstījis šo priekšlikumu un es gribētu apsveikt referenti par lieliski paveikto darbu. Es esmu izlēms salīdzināt visus par un pret, par ko esmu runājis, un es domāju, ka uh, kas attiecas uz individuāliem aizsardzības līdzekļiem, tad mēs nedrīkstam palaist garām tās iespējas, ko, jaunās, norm, ko jaunie normatīvi dos. Neraugoties uz dažām pastāvošām problēmām, es domāju, ka mums ir jāpieturš pie stingriem standartiem. Paldies! Paldies, un tagad pārējām pie Stīlers kundzes ziņojuma gāzveidu kurināmās iekārtas. Mamīkin kungs. Priekšsēdētais kundze, paldies. Eh, Kam ir vairāki Eiropas Savienības iedzīvotāji, izmanto kurināšanas mērķiem koksni ogles petrolejumu vai arī tās pašas speciāli pārstrādātas bioloģiskas un cita veida paliekas gazveida kurināmie turpina būt vispopulārāko degvielu starpā. mājasapkure ūdens uzsildīšana transporta eh, degviela ņemot vērā patērētāju nereti pastāvīgu ikdienas tuvumu gazveida kurināmām iekartām es protams apsveicu eh, šo eh, vēlmi uzlabot uh, uh, uh, drošības situāciju. saindēšana ar gāzi pirmkārt tvangāzi vai jebkuru substanču sūcē var viennozīmīgi nodarīt visai nopietnu kaitējumu cilvēka un maidzīvnieku veselībai. līdz ar to pārnacionālās likumdošanas lielākā unifikācija ar mērķi standartizēt kvalitāti visās divdesmit astoņās dalībvalstīs ir nepieciešama un protams apsveicama. paldies! Thank you, Mr. Kelly. Kelly kungs, lūdzu. Uh, Paldies. Tāpat kā pie iepriekšējā ziņojuma referente Katrīna Stīler ir uh, pelnījusi uzslavas. Es domāju, ka tas ir ļoti labs ziņojums. Es balsoju par šo ziņojumu. Tas ir ļoti būtisks, jo tas eh, izmaina direktīvu, kas jau ir spēkā, un eh, tā arī palīdzēs pabeigt vienotā tirgus izveidi. Par to mēs šorīt no rīta runājam arī Nīderlandes prezidentūru. Ir ja tīpaši attiecībā uz eh, gāzes kurnāmām iekārtām. Gāze būs ļoti būtisks, būtisks enerģijas avots, pat ja mēs vēlamies pāriet uz atjaunīgām energoresursiem. Un es domāju, ka kurināmajām iekārtām būtu jābūt ļoti augst ar ļoti augstiem standartiem, tādēļ, ka te var uh, raksti, rasties oglekļa monoksīda izplūdes, un tāpēc ir jānodrošina patērētājiem pēc iespējas uh, augstāki un stingrāki drošības standarti. Paldies! Nākamais uh, ir ziņojums, ko sarakstījis Antonio Lopesis Turis Svaids, trošu ceļu iekārtas. Vispirms Andersens, Andersons kundzei vārds lūdzu. Ir ļoti daudz strošu ceļu iekārtas Eiropas Savienībā un ir vitāli svarīgi, lai tās būtu drošas un lai sabiedrība pilnībā uzticētos to drošībai. Šī jauna regula, jaunā regula parādīs, ka ir moderni standarti un stingri standarti trošu ceļu iekārtām. Kā Es, eh, es ļoti apsveicu jaunos noteikumus un esmu priecīga, ka parlaments eh, to pieņēma. Es esmu priecīga arī par ļoti lielo darbu, lai panāktu uzlabojums eh, regulā un lai šis te teksta redakcija būtu daudz skaidrāk, lai tāpat skaidrāk būtu noteikts tas, kā rīkoties dažādu pārkāpumu gadījumā. Paldies, mamīkiņkungam! Paldies jums, priekšsēdētais eh, kundze. Eh, Eiropā jāsaka, Eiropas Savienība ir pasaulē vadošais reģions trošceļu eh, iekārtu izmantošanā. Apmēram 17,500 vietējas iekārtas sastāvdā vispār 60% no pasaules kopējā skaita. Eiropas Savienība aizņem arī vadošas pozīcijas šādu iekārtu ražošanā, un līdz ar to ir absolūti loģiski un pareizi ka jaunas e, regulas mērķis tādējādi būs aizstāt veco direktīvu par drošu ceļu iekartām cilvēku pārvadāšanai attiecīgas likumdošanas atjaunošana paralēli centieniem pieņemt vērā jaunākus standartus pasažieru drošības garantēšanā un tehnikas reglamentu sastāda jaunas regulas pamatu. tas ir svarīgi kā arī svarīgs ir tas ka jaunajā regulā netiek skartas vēsturiskas konstrukcijas lauksaimniecība mežkopība nodarbināts iekartas kā arī citas iekartas kuras izmantojamas tikai izprieces mērķiem nevis personu transportēšanai. vērtēju pozitīvi. Uh, Lielas paldies! Kelī kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji! tāpat kā attiecībā uz diviem iepriekšējiem ziņojumiem, es varu teikt, ka šīs ziņojums dod mums iespēju īstenot vienotā tirgus princips, un, protams, es balsoju par. Es piedalījos vakardien debatēs, un daudz deputāti atbalstīja šo ziņojumu, un tas nav nekāds pārsteigums. Varbūt, ka tas nav tā augstākā profila li likumdošanas akts, un te varbūt nav tik liela publicitāte referentam, bet eh, jebkurā gadījumā tas viss palīdz Eiropas Savienības iedzīvotājiem justies drošākiem, jo harmonizēta standartu un noteikumu piemērošana attiecībā uz drošu iekārtu drošu izmantošanu un tirgus komponentu un eh, tāpat arī infrastruktūras izmantošana ir ļoti būtisks jautājums vispārējā sabiedrības labad. Es domāju, ka tā Pat ļoti labi ir eh, nostāja vēsturiskos drošu eh, ceļu iekārts šeit eh, neiekļaut. Vēlreiz ļoti liels paldies referentē par labo darbu. Paldies, Hanan kungs ir izgājis no zāles, tāpēc pāriesim pie nākamā ziņojuma. Kolumbijas miera procesa. Pošpilkungam vārds lūdzu předsedkyně já jsem podpořil toto usnesení. Paldies, priekšādātājs kundze. Es balsoju par šo rezolūciju. Es eh, gribētu izteikties, tāpēc, ka mēs ļoti bieži debatējam par cilvēktiesību pārkāpumiem eh, pasaulē. Mēs runājam par bruņotiem konfliktiem, par eh, pilsoņu kariem, un šeit mums ir pozitīvs izņēmums. Esam pieņēmuši rezolūciju, kas apsveic miera procesu Kolumbijā. Es biju ļoti priecīgs, jo varēju nobalsot pār šo rezolūciju. Pēc 50 eh, eh, gadu gara ļoti smaga pilsoņu kara šajā Latīņamerikas valstī mēs beidzot redzam uh, cerību uzplaiksnījumu, proti šim konfliktam varētu tikt pielikts punkts un valdība varētu noslēgt pamieru ar bruņotajiem grupējumiem. Šis miera līgums tika gatavots vairāk nekā četrus gadus. Uzskatu, ka šī sagatavošanās bija pietiekami laba, un ja šis eh, miera nolīgums tiks ratificēts, tad eh, šis miers arī varēs iestāties. Mikinikungs. Kolumbijas pilsoņu karš ir viens no ilgstošākajiem konfliktiem vispār modernajā pasaulē, modernajā vēsturē, eh, ar simtiem tūkstošu upuriem, miljoniem iekšēji pārvietotām personām un vairākiem nolaupītajiem man bija tā izdevība pagājušā gadā ārlietu komitejas sēdes ietvaros tikties ar kolumbijas prezidentu un skaidrs ka tagad tas fakts ka miera process pakāpeniski attīstās un nesen tika sasniegts ļoti labs rezultāts vispārējā nolīguma piektais pants tieši par upuriem kuri arī atrodas noregulēšanas centrā tas ir ļoti svarīgs un pozitīvs solis šajā virzienā. Eh, nevar neatzīmēt grūtības eh, ar kurām eh, saskarās iesaistītās puses gan konflikta dalībnieki gan starpnieki. starpnieki kā mēs zinām ir kuba norvēģija čīle venecuēla arī vatikāns. starpnieki paveica lielo darbu bet viennozīmīgi šis darbs vēl ir jāturpina un vēl daudz kas ir jāizdara un ļoti labi ka mēs šodien kā eiropas parlaments izdarījām kārtējo soli šajā virzienā. paldies! Not... Paldies, Hanana kunga nav klāt. Tas nozīmē, ka šīs ziņojums arī ir izskatīts un pārtrauksim sanāksmi līdz pulkstens 15. Paldies!